komisārkungs. Sākam sanāksmi. Un es gribēju naklēt ar vienu paziņojumu. Vēlos informēt parlamentu, ka vakar Etiopijas varas iestādes atbrīvoja opozīcijas vadītāju ar Ēru Gudinu pēc tam, kad viņš vairāk kā gadu bija pavadījis aizturējumā. Doktors Medina tika arestēts 2016. gadā Adisabebas lidostā pēc tam, kad viņš ieradās tur no Brīseles, kur viņš apmeklēja sanāksmi šeit Eiropas parlamentā. Un parlaments savā iepriekšējā rezolūcijā jau aicināja doktoru Medinu atbrīvot. Tāpēc ļoti atzinīgi vērtējam šo lēmumu, un šis parlaments vienmēr stingri iestāsies par cilvēktiesību aizsardzību. Un tagad, kolēģi, varam pāriet pie pirmā darba kārtības punkta šorīt, un tas ir Nikolas Dantī ziņojums par profesionālo kvalifikāciju direktīvas īstenošanu un profesionālo pakalpojumu reformas nepieciešamību. Un tagad došu vārdu referentam Nikolas.